no 9 līdz 11. Darba kārtība ir publicēta un ir pieejama Eiropas parlamenta mājaslapā. Novēlu visiem saldus sapņus ar labu nakti.